Labi, dāmas un kungi, pirms diviem mēnešiem tika nolaupīta Saharova balvas uh, laureāte Razānsa. Nu, viņu kopīgi ar viņas laulāto draugu un trim citiem uh, cilvēku tiesību aktīvistiem nolaupīja pirms diviem mēnešiem. Tas notika gumā un divus mēnešus nekas nav zināms par Zaitūnī kundzes un citu uh, viņas kolēģu uh, nolaupīšanu un par viņu atrašanās vietu. Šī kundze saņēma Saharova balvu 2011. gadā. Drosmīgā jaunā sieviete veltīja savu dzīvi cīņai par uh, brīvu Sīriju un viņu uh, tādēļ apdraudēja. Uh, viņai draudēja gan uh, Bašira grupas, gan arī nemiernieki. Un jāsaka, ka ļoti daudz sievietes tiek nolaupītas un spīdzinātas uh, kopš pilsoņu kara sākuma. Un daudz daudzas sievietes, jebkura vecuma sievietes tiek par, kļūst par kara upuriem. Mēs katru dienu uh, varam lasīt, ka izvarošana tiek izmantota kā kara ierocis, lai vēl vairāk uh, sadalīt Sīrijas uh, sabiedrību. Jāsaka, ka tie ir noziegumi arī pret cilvēci. Tikai pirms diviem, divām dienām bija startautiskā sieviešu diena un mums noteikti ir eh, jāņem vērā sieviešu dienas vērtības, jāparūpējas, lai Eiropas Savienība atbalsta tādas organizācijas, kas palīdz sievietēm atgūties pēc tik smagām traumām. Mums ir uh, jāatbalsta tās sievietes, kas cīnās pret nesodāmību un uh, vēlas dokumentēt šādus noziegumus un rūpējas arī par tiesiskumu izmantošanu. Es vēlreiz pieprasu mūsu Saharo balvas laureātas atbrīvošanu. Ich komme nun zu den Mitteilungen. Tagad būs eh, paziņojumi. Ar 28. februāri Frančeska Baraču ir kļuvusi par Itālijas valdības deputāti. Klaus Rainers Lēne ar 1. Eh, martu ir kļuvis par revīzijas palātas darbinieku.